presidente cari colleghi godātie kolēģi atsākam plenārsēdi es paziņoju kāds ir balsošanas rezultāts Pavisam nobalsojuši 733. Vairākums, kas uh, veido Eiropas parlamentu, ir 374. Uh, balsošana pār, balsojums pār 383 balsis pār. voti kontrā. 327 balsis pret. Astencio. Atturējās 22 un viens nedarīgs, viennedarīga balsojuma zīme. Tādējādi Eiropas komisijas priekšsēdētāja kandidāta, ko piedāvāja Eiropa padome, ir ieva, ievēlētas šeit Eiropas parlamentā un vēlos apsveikt Ursulu Vanderlejenas kundzi par ievēlēšanu Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatā un arī vēlu jums visu to labāko turmākajā darbā atbilstīgi 124. pāntam, 3. punktām regulā informēšu par šo um, padomi. Uzaicināšu arī uh, Uh, kopīgi piedāvāt arī dažādu komisāru kandidātus un arī parakstīšu paziņošanas vēstuli par uh, šo lēmumu, ko ir pieņēmis Eiropas parlaments. E Tādējādi šo vēstuli nododu priekšsēdētājs kundzei. Gudētā Fonderlejens kundze, es apsveicu jūs ar to, ka esat ievēlēta Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatā. Kolēģu vārdā, protams, apsveicu Jūs visa Eiropas parlamenta vārdā tagad sāks ļoti nopietna Eiropas institūcija darba fāze. Mums ir jāsagatavojas uh, komisāru izvēlēšanai, kā jūs zināt, tad uh, Eiropas parlaments ļoti skrupulozi seko šim procesam, piedalīsies, un tad arī šodien jūs runājāt par visiem jautājumiem Eiropas parlamenta priekšā. Ceru, ka arī šie jautājumi tiks padziļināti un arī uh, strādāsiet ar kolēģi pie šiem jautājumiem. Nākamie gadi būs ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības nākotnei, un mums ļoti veiksmīgi ir jābūt gataviem atbildēt uz izaicinājumiem. To varēsim tikai izdarīt tad, ja būs cieša sadarbības starp Eiropas Savienības institūcijām. Un tagad vārds jums, Vanderlajens eh, kundze, jūs uzrunājat mūsu asamblējas priekšā. Priekšādātāja kungs, godājami Eiropas parlamenta deputāti. Es jūtos pagodināta un ļoti saviņota. Es pateicos jums par man izrādīto uzticēšanos. Uzticēšanās, ko jūs man izrādījāt, ir arī uzticēšanās Eiropai. Tā ir jūsu ticība vienotai un spēcīgai Eiropai, no austrumiem uz rietumiem, no dienvidiem uz ziemeļiem. Tā ir jūsu uzticēšanās Eiropai, kas ir gatava cīnīties par nākotni, nevis gatava cīnīties savā starpā. Tā ir ticība Eiropai, kas stāsies pretī mūsdienu lielajiem izaicinājumiem. Mums priekšā ir ļoti lieli uzdevumi. Tā ir liela atbildība, un mans darbs sākas tagad. Es vēlētos pateikties priekšādātājiem Sasolī, es vēlētos pateikties visiem politisko grupu vadītājiem. Vēlos pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas nolēma šodien balsot par mani. Bet es vēlētos jums visiem norādīt, ka mums ir jāstrādā kopā, konstruktīvi, tāpēc ka mūsu mērķis ir vienota un spēcīga Eiropa. Paldies! Grazie, signora von der Leyen. Paldies, Vanderlējens kundze. Es eh, nosūtīšu un tagad nodošu šo vēstuli padomei un, protams, arī Eiropadomas priekšsadētājiem Donaldam Tuskam, lai informētu par mūsu asamblēs pieņemto lēmumu. Un tagad mēs uz dažām minūtēm pārtraucam plenāru sēdi. Paldies! Kolēģi, la seduta ripresa. Kolēģi, atsāksim plenārsēdi. Ja nevēlaties turpināt šai darbu, plenārsēžu zālē lūdzu pamest to klusībā. Kolēģi, kortesemente prego koloro, ka... Godātie kolēģi, tie, kuri nevēlas uh, turpināt darbu šeit zālē, lūdzu pametiet zāli. L'ordine del giorno re. Darba kārtībā tagad paredzēta ir uh, Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs, Eiropas Savienības augstās pārstāvis, uh, ārlietās paziņojums uh, par Eiropas Savienības globālo stratēģiju. Tādējādi arī tūlīt pat dodu vārdu Federikai Mogherīnī. Tā ir pirmā reize. Man ir eh, tas gods arī vadīt plenārsēdi jūs klātbūtnē. Es apsveicu jūs un arī apsveicu ar lielisko eh, darbu, ko esat paveikusi eh, šajā amatā un vēlu veiksmi arī turpmākajā darbā. Lūdzu, vārds jums. Presidente, uh, per me un piacere. Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām ir ārkārtīgi liels gods. Uh, un prieks uh, uzstāties pirmajās, cik es saprotu, šī sasaukuma debatēs, pēc tam, kad man bija tas gods un prieks arī no, piedalīties uh, pēdējās debatēs iepriekšējā sasaukumā. Sākumā es vēlētos uh, apsveikt jūs visus, vai nu jūs ar atkārtot ievēlēšanu vai ievēlēšanu pirmo reizi šajā matā. Un, protams, vēlos arī apsveikt jauno komisijas priekšēdātāju Ursulu. Pēdējo gadu gaitā mēs ar viņu esam ļoti labi sadarbojušās, jo īpaši strādājot pie Eiropas Savienības aizsardzības, kas ir mūsu kopējais uzdevums. Es esmu pārliecināta, ka komisija būs labās rokās. Mēs esam strādājušas pie daudziem jautājumiem un esam, protams, sadarbojušās arī ar daudziem uh, ārlietu un aizsardzības ministriem Eiropas Savienībā. Es redzu, ka daži no viņiem sēž tagad šeit plenāru sēžu zālē kā parlamenta deputāti. Un, protams, viens no mūsu darbiem bija arī šī globālā stratēģija, ko mēs sagatavojām pirms dažiem gadiem. Šī globālā stratēģija ir bijis mūsu kompass pēdējo gadu gaitā, jo īpaši pēdējo trīs gadu gaitā. Un es vēlētos pateikties iepriekšējiem parlamenta sasaukumam par tā atbalstu, sagatavojot šo stratēģiju, un galvenokārt par šīs stratēģijas ieviešanu praksē. Globālā stratēģija bija mūsu kopējais darbs. Bija iesaistītas visas 28 dalībvalstis, kā arī ļoti daudzi parlamenta deputāti spēlē šeit nozīmīgu lomu. Un šeit ir runa ne tikai par Eiropas parlamenta deputātiem, bet arī par dalībvalstu parlamentu deputātiem. Tāpat tika iesaistītas arī dažādas dobnīcas un NVO. Mūsu mērķis bija likt uzsvaru uz vērtībām un interesēm, kas mums visiem kā Eiropiešiem ir kopīgas kas iet pāri politiskām ģimenēm un arī ideoloģiskām debatēm. Mēs vienojāmies, ka mums ir jāstiprina un jākonsolidē mūsu loma kā globālās drošības radītājam. Mēs uzskatām, ka šādā laikā ir vajadzīgi multilaterāli risinājumi. Mēs uzskatām, ka Eiropa var kaut ko paveikt pasaulē tikai tad, kad tā darbojas vienoti. Protams, ka globālajā stratēģijā ir, ir ierakstīts daudz kas cits. Es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar globālo stratēģiju, un es ceru, ka jūs arī iepazināties ar ārlietu padomes rezultātiem, un tāpat arī AFET un DEVE komitejās par to ir ticis runāts iepriekšējā sasaukuma laikā. Esam sagatavojuši 50 ļoti detalizētas lapas ar mūsu sasniegumiem un arī ar uh, tālākajām iespējām nākotnē. Uh, Tas ir tas, ko es jums piedāvāju, proti, kā mēs varētu izmantot šos instrumentus, ko esam sagatavojuši, kā mēs varētu veidot tālāk um, Eiropas uh, globālo stratēģiju. Tātad šeit ir runa par trīs uh, svarīgākajiem jēdzieniem - drošība un aizsardzība, multilaterālisms, kā arī ideja par to, ka Eiropai ir jābūt daudz efektīvākai un vienotākai. Pirmām kārtām par aizsardzību. Mēs esam parādījuši, ka Eiropas Savienība zina, ko uh, piedāvāt. Dažos gadījumos mēs esam pat uh, sasnieguši daudz vairāk, nekā bijām cerējuši. Tad, kad mēs uh, sākām runāt par uh, Eh, pastāvīgo struktūrēto sadarbību aizsardzības jautājumos, daudz izturējās skeptiski. Es eh, ļoti labi atceros, ka pirmo reizi es par to apspriedos eh, savā uzklausīšanā pirms pieciem gadiem, kas notika AFET un DV kopīgo, kopīgajā sanāksmē. Neskatoties uz pausto skepsi, mēs to tomēr izdarījām un gājām pat vēl tālāk. Mēs izveidojām aizsardzības fondu un koordinēto ikgadējo pārskatīšanu. Šie nav tikai vārdi vai saīsinājumi, tas ir mūsu ieguldījums kopīgā drošībā. Mēs vēlamies, lai dalībvalstu aizsardzības izdevumi tiktu labāk sakoordinēti un būtu racionālāki. Mēs vēlamies nodrošināt arī uh, kiberdrošību. Mūsu starptautiskās misijas tagad ir daudz labāk strukturētas, un uh, to komandu vadība ir uzlabota. Mēs uh, tāpat arī varam uh, priecāties par labāku sadarbību Eiropas Savienībā. Drošība un aizsardzība Eiropas Savienībā beidzot ir spērusi pirmos patiesos soļus. Daudzus gadus tas bija tikai vārdus papīra. Mēs esam stiprinājuši uh, Eh, kopīgo drošības eh, sadarbību arī ar mūsu partneriem, sākot ar NATO un arī ar citiem. Es eh, tikko atgriezos no Centrālāfrikas Republikas, un tur, piemēram, mēs sadarbojamies, nodrošinām Eiropas eh, Savienības eh, karogu, kas eh, strādā blakus ANO mieru uzturētājiem. Tāpat arī Sahels valstīs mēs palīdzam izveidot viņu pašu multilaterālo militāro spēku. Otrais punkts, par ko es vēlējos runāt, ir daudzpusējība. Eiropa ir sadarbības un multilaterāla vara, un tā balstās Eiropas Savienības projektā. Uh, Mūsu uh, un arī ANO sistēma ir izjutusi ļoti lielu spiedienu. Esam daudz investējuši multilaterālismā, esam palielinājuši finanšu atbalstu apvienotajām nācijām. Un viens piemērs - mēs esam izglābuši Palestīnas bēgļu aģentūru no tās finanšu krīzes. Mēs esam pārskatījuši arī ANO ģenerālsekretāra reformu darba kārtību. Vienmēr vēlamies rast multilaterālus risinājumus eh, visām mūsdienu sarežģītākajām problēmām. Tas nozīmē, ka mēs aizsargājam um, uh, atomnolīgumu ar Irānu, mēs vēlamies arī īstenot eh, klimata pārmaiņu vienošanos un iestāmies par taisnīgiem tirdzniecības nolīkumiem. Mēs vēlamies arī veidot tā, tādu multilaterālu ietveru tur, kur iepriekš tāds nav bijis. Pēc šīm debatēm ir Um, paredzētas debates par Venecuēlu un uh, par kontaktgrupu, ko Eiropas Savienība ir izveidojusi, lai palīdzētu atrisināt šo krīzi. Vēlos arī sniegt citu piemēru multilaterālā sadarbība ar Āfrikas Savienību, Briseles konferences par Sīriju, kā arī ar reģionālu sanāksmes, ko mēs organizējam miera nodrošināšanai Afganistānā. Tātad mēs šeit šo multilaterālo pieju ieviešam praksē. Mēs ne tikai aizsargājam multilaterālismu, mēs mēģinam to atjaunot ar novatoriskiem jauniem risinājumiem. Trešais punkts, ko es vēlējos uzsvērt, ir veids, kā mēs darbojamies. Pirms eh, trīs gadiem mēs eh, sākām darbu pie globālās stratēģijas un esam paveikuši ļoti daudz, lai uzlabotu mūsu darbības veidu Eiropas Savienībā. Vēlos pateikties eh, parlamentu iepriekšējiem sasaukumam. Esmu pārliecināta, ka jūs turpināsiet iesākto un nodrošināsiet saskaņotību un koordināciju gan pašās institūcijās, gan arī starp tām. Šī darba gaitā mēs esam <clears throat> bijuši uh, visrezultatīvākie tieši tādi, kad esam bijuši vienoti. Vienota Eiropa nav tikai principiāla izvēle, kas uh, iet mūsu uh, priekšteču um, ceļā. Tas ir veids, kā nodrošināt, lai mūsu rīcība dotu labākus rezultātus. Šādā veidā mēs varēsim sasniegt daudz vairāk. Es eh, visu laiku saku, ka mēs neesam lielas vai mazas dalībvalstis. Ir dažas valstis, kas varbūt nav sapratušas, ka tās ir mazas mūsdienu pasaulē. Mēs eh, varēsim virzīties uz priekšu un nodrošināt mūsu interešu un vērtību aizsardzību tikai tad, kad mēs būsim vienoti. Tad, kad mēs esam vienoti, mēs varam panākt ļoti lielas izmaiņas, kas ietekmē arī mūsu partnerus pasaulē. Esam panākuši ļoti lielu progresu pēdējo gadu gaitā. Piemēram, mēs esam sasaistījuši mūsu drošības un attīstības politiku. Tāpat arī esam domājuši par uh, iekšējo un ārējo rīcību. Esam nodrošinājuši daudz saskaņotāko komisijas darbību, izveidojot ārējās darbības komisāru grupu, kas uh, ir tikusies katru mēnesi pēdējo piecu gadu gaitā. Un tāpat arī dalībvalstis ir ļoti koordinēti darbojušās ANO drošības padomē. Pirms trīs gadiem tas šķita kaut kas neiedomājams. Mūsu progress šo gadu gaitā ir bijis iespējams pateicoties mūsu kopīgajai politiskajai gribai virzīties uz priekšu. Es Vēlos jums arī paust, ka es ļoti labi apzinos, ka visi šie sasniegumi, viss, ko esam panākuši šajā jomā, varētu um, izrādīties eh, kā kaut kas ļoti īs, ja šī politiskā griba pazudīs. Es vēlos vēlreiz norādīt, ka rezultāti ir jākonsolidē. Mēs pēdējo 3-4 gadu gaitā esam pavēruši daudz jaunu iespēju, kuras eh, tagad varētu izskatīt un paplašināt. Bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt kopīgiem mērķiem, mums ir jābūt apņēmīgiem un galvenokārt ir vajadzīga politiskā grība. Eiropas parlaments eh, šajā progresā ir bijis izšķirošs. Parlamenta deputāti ir bijuši ļoti nozīmīgi mūsu ārlietu politikas spēlētāji. Viņi ir piedalījušies vēlēšanu novērošanā, viņi ir uzraudzījuši mūsu politiku un vienmēr likuši uzsvaru uz cilvēktiesībām. Par to liels paldies jūsu priekštečiem šajā zālē. Esmu pārliecināta, ka jūs turpināsiet iet pa šo ceļu. Jūsu loma ir ļoti svarīga. Jums ir um, jāsaka pēdējais vārds par tādiem ļoti izšķirošiem jautājumiem, kas ietekmē mūsu ārlietu un drošības politiku. Jūs uh, pieņemsiet pēdējo lēmumu par Eiropas Savienības budžetu, jūs arī noteiksiet, kādā virzienā ir jāiet mūsu ārlietu politikai tuvākajos gados. Aicinājumi veidot vienotu Eiropu ir tikpat spēcīgi kā pirms pieciem gadiem. Uzskatu, ka tie būs daudz svarīgāki tuvākajos gados. Un mūsu izvēle, protams, ir jūsu rokās. Es esmu pārliecināta, ka jūs spēsiet reaģēt uz šiem aicinājumiem un darīsiet to ļoti atbildīgā veidā, turpinot investēt Eiropas Savienības nākotnē. Paldies! Grazie, viceprezidente, alto reprezentante. Ades... Paldies augstai pārstāvei. Tagad uh, uzklausīsim uh, grupu mm, pārstāvjus. ETP vārdā Galera kungs, lūdzu. Vispirms es e, vēlētos paust savu prieku par Fonderlainas e, kundzes ievēlēšanu komisijas priekšsādātāja samatā. Es esmu pārliecināts, ka tieši ārlietu un drošības politikā viņa kopā ar Žozepu e, Borelu un pārējiem virzīs uz priekšu mūsu kopējo nostāju. Mēs vēlamies balstīties uz mūsu interesēm un uz mūsu vērtībām. Mēs gribam mūsu intereses pārstāvēt kopīgi. Eiropas parlaments jau no paša sākuma konstruktīvi piedalījās globālās stratēģijas veidošanā, un to mēs turpināsim darīt arī šajā sasaukumā. Mēs vēlamies, eh, lai šis jaunais NCDI instruments eh, tiktu uh, turpināts un lai tajā būtu vērojams arī mūsu ieguldījums. Mēs redzam, ka ap mums ir daudz dažādu krīžu, gan dienvidos, gan dienvidaustrumos, gan austrumos. Mēs vēlamies, lai mūsu pieeja būtu kopīga. Mums vajadzētu arī nodrošināt, lai mūsu intereses ir kopīgas. Tāpat arī um, nevajadzētu būt tā, ka kāds atsakās no mūsu kopējās pieejas. Paldies, Kāta Pīrī. Pusot minūtes un vārdā lūdzu. You, Paldies, priekšsādātāji. Pirms trīs gadiem šeit mēs sveicām to, ka tiek izveidota globālā stratēģija, kas ir vajadzīga, lai mēs būtu spēcīgāka un konsekventāka. Ārējai darbībai nepieciešama pragmatiska vīzija, kur skaidri noteikti mūsu mērķi, intereses, instrumenti un, protams, partneri. Mēs esam e, nogājuši gāru ceļu kopš tā laika, bezprecedenta globālā neskaidrība, un te, nu, šī stratēģija ir pastiprinājusies un past, jāpastiprina mūsu multilaterālās partnerības un arī globālā pārvaldība. Ir būtisks progress, kas ir panākts e, drošībā un aizsardzībā un arī citās jomās. Mums jāizmanto šis brīdis brīdis ar jauniem pūliņiem svarīgās tēmās ES un parlamentam. Vispirms ES skaidrai perspektīvai paplašināšanās valstīm, otrkārt godīga un taisnība pārvaldība migrācija un treškārt spēcīga apņemšanās attiecībā uz tām valstīm, kas atrodas kaimiņos, kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Jā, šīs dienas politika nav e, un situācija nav labāka kā 2016. gadā. Eiropas demokrātijas solidaritātes tiesiskuma vērtības tiek apšaubītas balstītas, to pamatos. Iekšēji un ārēji ir lielās valstis, lielās varas, kas atsakās no multi e, daudz e, pusējām platformām. Un e, tātad tas destabilizē um, situāciju, tāpat arī klimata pārmaiņas. ES nepieciešama vairāk kā jebkad un pasaulē nepieciešama mēs vairāk kā jebkad, ja mēs vēlamies stāties veiksmīgi pretī globālajiem izaicinājumiem. Lielas paldies! Tagad Riņu Europa vārdā Vautmans kungam pusotra minūte kundze. Paldies priekšsēdētāji. Labu dienu kolēģi. Daudzi jau to pieminēja pirms trim gadiem. Mēs kopā ar partneriem izstrādājām globālo stratēģiju. Tobrīd uh, Tas bija ārkārtīgi būtiski. Mēs to jau gaidījām parlamentā. Mēs tiešām vēlējāmies, lai būtu šāds kompass mūsu ārējai darbībai pasaulē. E, tas bija ļoti neskaidrs e, brīdis, un tad nu, globālā stratēģija izveidoja šādu kompasu, lai būtu lielāka skaidrība un drošība uh, šajā kontinentā un, un pasaulē. Un jūs ļoti skaidri norādījāt, ka m, mm, tur, kur ir politiskā griba, tur ir rezultāti. Tādi rezultāti, par kuriem varam lepoties. Un viss, ko mēs esam darījuši ar PESCO, ar aizsardzību, misijām, jūs to visu pieminējāt. Tātad tas ir labi paveikts darbs, tas ir sos uz priekšu. Miera instruments arī. Mēs esam parādījuši sevi kā uzticamu partneri Mēs te atrodamies krustugunīs, bet mēs esam guvuši rezultātus. Man ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties nākotnē. Ir ļoti svarīgi domāt par to, kur būtu jāpiestrādā vairāk. Es domāju, ka šodien tagad mums ir arī jauna komisijas vadītāja, Fondera Lajens kundze. Mums bija ļoti interesantas debats ar viņu. Mums jābūt vienprātīgiem attiecībā uz ārējo politiku, un tad ir jādodas uz priekšu. Mums jābūt spēci, ar spēcīgāku, vienotāku Eiropu, jādara vairāk aizsardzības jomām un jāspēr soļi pret Eiropas armijas virzienā. Es vēlētos pateikties Mogherīnī kundzei, mums ir bijušas labas debates vairāku vakaru gārumā. Liels paldies un paldies par šo globālo stratēģiju. Tagad eh, būtu Koferkungs. Beziklās kartiņas jautājums jums no Claire Fox. Claire Fox, vai esat gatavi atbildēt? Prego, Norevole Fox. Lūdzu, Foks kundze, es vēlējos tikai jautāt, vai indivīdi, eh, tautas, demosi no dažādām nāciju valstīm jebkad ir balsījuši, balsojuši vai viņiem jebkad ir lūgts balsot par Eiropas uh, armiju. Nu, tas ir tāds uh, fe federālistu uzspiest ideja, kas ir pret nacionālo suverenitāti, pret demokrātiju, un uh, tas ir tād mm, biedējošs uh, mm, ideja, ko uzrīkstas ierosināt attiecībā uz ārējo politiku. Nu, jau tāpat ir ļoti grūti kontrolēt ko tādu, uh, Nu, un rīkoties atbildīgi. Bet doma par to, ka šā, šeit parlamentam būtu e, tāda ideja kaut ko tādu piedāvāt bez kādas balsošanas, tas ir ārkārtīgi nedemokrātiski, un mēs anti-Brexit partija to nevaram atbalstīt. Micro, please. Es domāju, ka zilā skartīte jautājums paredzēts, lai uzdotu jautājumus. Es nedzirdēju jautājumu, es dzirdēju paziņojumu pret Eiropas armiju. Mm, es domāju, ka Eiropas pilsoņi ļoti skaidri Eirobarometra aptaujā parādīja to, ka atbalsta lielāku sadarbību aizsardzības jomā. Es pati arī atbalstu Eiropas armiju. Lielas paldies! Grazie, kolēga, ricordo tutti kolēģi. Paldies atgādīju kolēģiem, kā zilās kārtiņas mērķis ir uzdot jautājumu runātājiem, kurš izteicies pirms brīdī, pirms brīža atpakaļ, un tad runātājs atbildē šo jautājumu. Un tagad uh, zaļo vārdā Būtikoferkungs, lūdzu, divas minūtes. Bitešana. Thank you, President. Paldies priekšsādātājiem. Cienītā augstā pārstāve vicepriekšsēdētāja skundze, godātie kolēģi, es domāju personīgi, ka ir liela atšķirība starp Eiropas armiju un uh, sadarbību aizsardzības jomā, bet nu, tā tāda uh, piezīme. Es domāju, ka tam ir simboliska vērtība, ka vienas no pirmajām debatēm šajā jaunajā parlamentā ir tieši vēl par Eiropas Savienības globālo stratēģiju, jo tieši tas būs mūsu darba centrā turpmāko gadu garumā.